Protokols tiks mm, izdalīts parlamenta deputātiem eh, šīs plenārsēdes noslēgumā, un ja netiks saņemt iebildumi līdz nākamās plenārsesijas sākumai, tad attiecīgie lēmumi un šīs dienas